atklāju šodienas sēdi. Pirmais darba kārtības punkts mums ir Eiropas padomas paskaidrojums par Schengens novērtēšanas mehānismu juridisko padu, pamatu. Vēlos atgādināt to, ka mums tagad nebūs brīvā mikrofona procedūras šīs diskusijas laikā.